Dāmas un kungi, Alessandra Moretti ir atteikusies no Eiropas parlamenta deputātas mandāta sākot ar 2015. gada 2. februāri. Saskaņā ar reglamenta 4. pantu šī vieta līdz ar to ir brīva Eiropas parlamentā. Um, Envī komiteja